Godātie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu, saka priekšsēdētājs. Nu, visi laipni lūgti atpakaļ Briselē pēc šīm vasaras brīvdienām. Es ceru, ka esat labi atpūtušies, labi pavadījuši laiku. Nu, jāsaka, man pat bija jau sācis pietrūkt lietas, un tāpēc vakar, kad ierados Briselē, uh, ar prieku pamanīju, ka cik pamanīju šeit līst un sapratu, cik ļoti svarīgs ir lietas. Un tagad sāksim darbu. Iesākumā pieņemsim darbu kārtību. Darba kārtības projekts ir jums priekšā. Ir atsevišķas piezīmes šai saistībā, tomēr mūsu kolēģis Laihtfrīda kungs kas ir referents vienam no ziņojumiem, kas iekļaut darba kārtībā. Un par ko mums šodien bija jālabo, ir man lūdzis šo darba kārtības punktu izlaist. Un diskusijas par 13. punktu neveikt. Tas ir eh, ziņojums par regulu ar ko paredzēts kopienas režīms divveidu lietojumu preču un tehnoloģiju eksporta kontrolē. Tātad, nu, šo punktu neizskatīsim. Tātad 13. darba kārtības punkts tiek izslēgts no darba kārtības. Tāpat komisija mūs ir informējusi, ka enerģijas ģenerāldirektorāts nevar pievienoties diskusijās par 14. darbu kārtības punktu, kas paredzēts šodien darbu kārtībā. Un šis 14. darba kārtības punkts ir ziņojums ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011. līdz 2020. gadam. Un domāju, ka mēs tomēr diskusijas eh, turpināsim, bet bez komisijas klātbūtnes. Jā, es gribēju par 12. pāntu jautāt, vai būtu iespējams atlikt diskusijas, jo dažas grupas vēl nav izvirzījušas uh, referentus. Un būtu labāk, ja mēs to diskutētu pēc uh, Strasbūras, uh, kad grupas arī manējā varētu izvirzīt referentus. Labi, saka priekšsēdētājs bez mikrofona. Uh, just... Turpin ar mikrofonu, jā. Uh, Tā tad jūs teicāt, ieteicāt šo punktu pārlikt uz vēlāku laiku, tā arī darīsim. Tātad arī šis darba kārtības punkts šodien netiks skatīts. Ir vēl kādi ierosinājumi? Ja citādi nav nekādu ierosinājumu, iebildumu, tad darba kārtību šādā formā uzskatām par apstiprinātu. Tālāk. Otrais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana. iepriekšējai sanāksmai, kas notika jūnijā un jūlijā. Labi, uzskatīsim to par apstiprinātu, ja nav nekādu iebildumu, vai ja tāda netiks sniegt līdz sanāksmes noslēgumam. Trešais darba kārtības punkts - priekšsādātāji paziņojumi. Kā vienmēr, šī sanāksme tiks translēta internetā, protams, izņemot to sadaļu, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Sāraksts ar šo informāciju ir jums eh, izdalīts, ir pieejams. Un arī mums ir lūk piektais izdevums mūsu ziņu lapai, arī tas ir izplatīts jums un uh, paldies, protams, darbiniekiem par lielisko darbu, kas paveikts šai saistībā. Nu, un tagad pāriesim pie elektroniskās balsošanas. Sāksim ar ceturto darbu kārtības punktu. Tas ir ziņojums. Sagatavojiet lūdzu savas balsošanas kartes. Pirmais dokuments, tātad par ko balsosim, ir ziņojums par makrofinanciālo atbalstu Moldovai. Ziņoja, referents ir Vinklerkungs no Tautas partijas. Pieci grozījumi tika pieņemti jūlijā sanāksmē, un saskaņā ar informāciju, kas ir manā rīcībā, Padomu piekrita uz šiem grozījumiem, un līdz ar to mēs varētu pieņemt šo dokumentu pirmajā lasījumā. Nu, bet, protams, protams, došu vispirms vārdu Julio Vinkleram, lai viņš izsaka savus komentārus par ziņojumu, kas viņam šķistu nepieciešami. Paldies, priekšsēdētājs, saka Vinklera kungs, izteikšos pavisam īsi. Diskusijas jau norisinājās jūlijā, par grozījumiem nobalsojam. Es tikai gribēju kolēģiem atgādināt, viņiem tiešām bija ļoti būtiski un tos iedvesmoja debates kas mums norisinājās par makrofinansālo palīdzību Ukrainai. Tie bija tie grozījumi, ko mēs, ar kuriem mēs uzsvērām procesu pārskatāmību, parlamentāro kontroli un citus šāda veida elementus. Un arī ga, tagad mēs esam nonākuši pie gala balsojuma, tas ir ļoti svarīgi, jo Moldovai šis makrofinanciālais atbalsts ir nozīmīgs, tas tā ir mūsu kaimiņu valsts un tā ir ļoti grūtā finansiālā situācijā šobrīd. Tāpēc, eh, pieņemot šo ziņojumu, mēs dosim spēcīgu signālu šai, šai savai kaimiņu valstī. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, tātad pāriem pie balsojuma, tas būs elektroniskais balsojums, ja visi ir gatavi, sākam balsot! Viens no zaļajiem ir par daudz, viena balss par daudz. Vai kāds varētu tad savu kartiņu izņemt no iek balsošanas iekārtas? Cik balsu tad šobrīd ir divām balsīm vajadzētu būt? Two votes. There's two of them. So. Tā tad. Sorry. This is probably settled. Wrong. Who has used when. Nu, kurš tad ir izmantojis šo lieko balsi? Settled here. Okay. So let's take as uh, good. Labi. Nu tad ķeramies pie rezultātu apskatīšanas. Lūk, pilnīga vienprātība. Pilnīgi vienprātība. 20 balsis pār, 20 arī balsoja. Apsveicam referentu. Balsts no zāles saistībā ar balsošanas iekārtu, ko tulki nedzird, diemžēl. Priekšstādātājs turpina. Jums vajadzēja mūs informēt par to, ka šī balsošanas iekārta nedarbojas tā lai jūsu balss, ko nodevātu pret šo ziņojumu, tiktu arī attiecīgi atzīmēt protokolā. Labi, ticēšu jums uz vārda. Tātad 21 balss kopā tika nodota. 20 par 1 pret. Pārējiem pie balsojumu par likumdošanas priekšlikumu projektu. Sākam balsot, tas arī ir elektroniski. Is closed. Beidzam balsot. Nē, arī jūsu balss šoreiz neparādās. Vai jūs varbūt varat pāriet pie citas balsošanas iekārtas? Nu, jebkurā gadījumā jūsu balsi ņemsim vērā, atzīmēsim protokolā. Nu, tā tad līdz ar to balsojums par šo ziņojumu noslēgts. Paldies Vinklēr kungam pāriem pie piektā darba kārtības punkta. Tā ir, tas ir balsojums par pad, grozījumiem padomas regulā, ar ko paredzēta īpaši pas, tirdzniecības pasākumu valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistīts ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu. Lūk, es pats esmu referents. Un tātad pārējām pie balsošana. Arī šeit būs elektroniska balsošana. Sāksim procesu balsojot par trešais grozījums ir atsaukt to pats vien esmu atsaucis par ceturto grozījumu. Par? Pret? Atturs? Viens atturējās, pārējie visi bija par. Piektais par? Pret? Atturs? Viens atturējās bet pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Viena balss bija pret. Septītais grozījums, ja nekļūdos. Par, pret, atturs, pieņemts. Astotais par, pret, atturs, pieņemts. Viena balss bija pret. Devītais par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais par, pret, atturs, pieņemts. Viena balss pret. Vienpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts. 12. par pret atturs pieņemts. Apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturs ar vienu balsu pieņ pret pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts ar vienu balsu pret. Lūk, gala balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā versijā. Elektroniski balsosim, sagatavojieties. Tātad komisijas priekšlikums grozītā versijā. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Viljam, vai jūs arī balsojāt pret šoreiz? Thank you very much. Liels paldies. Saka priekšsēdētājs uz komentāru, ko tulki no zāles nedzirdēja. Tālāk balsosim par likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. Is closed. Beidzam balsot. Viens atturējās. 20 balsis par. Pieņemts. Aha, vēl viens balsojums tomēr. Jābalso par neformālu sarunu sākšanu ar padomu un komisiju, lai nonāktu pie agrīnas vienošanās. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Liels paldies jums, saka priekšsādētājs. Tālāk pārējiem pie sastā darba kārtības punkta parlamenta nostāja attiecībā uz padomas grozīto 2011. gada budžeta projektu visas iedaļas. Un referents ir Pēters Stasnīs. Viņš ir no tautas partijas. Let's start by. Sāksim balsojumu. Tātad grozījumi. Pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Otrais par, pret, atturs pieņemts. Trešais par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs, pieņemts. Piektais par, pret, atturs. Šķiet, ka noraidīts, ja nekļūdos. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad elektroniski par piekto grozījumu. <laughs> Okay, okay. Okay. Vote is closed. Yeah. I'm happy that you have followed. Man prieks, ka sakojāt manam padomam. Saka priekšādātājs beidzam balsot. 21. Nē, rezultāts pieņems. 13 par 8 pret. Priekšādātājs nedaudz kļūdījās lasot balsojumu rezultātus. Un tagad atvainojas. Skatījos no nepareizās puses. amendments. Um, so we, we now vote. Uh, Tagad balsosim tālāk par ceturto punktu par sākotnējo proje teksta projektu. Atsevišķi balsosim par divām daļām, par pirmo daļu vispirms. Nē, šķiet, pirmā daļa atkrīt tomēr. Balsojums par pirmo daļu atkrīt, jo pieņemam piekto grozījumu. Un arī otrā daļa atkrīt, tātad balsosim par piekto punktu, sesto grozījumu par, pret, atturs pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. Astotais par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski, tātad balsojam elektroniski par astoto grozījumu. 8. The vote is closed. Beidzam balsot. 12 par 7 pret 1 atturējās pieņemts. 9. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Desmitais grozījums. Par. Pret atturs pieņemts. 11. 11. grozījums šeit ir kļūda. 11. un 12. nav savā starpā savienojumi, tie nav kopā liekami, bet tos varētu savstarpēji tomēr kombinēt un 12. grozījums līdz ar to neatkrīt tai gadījumā, ja 11. tiek pieņemts. Mēs varbūt varam balsot par abiem kopā. Nē, iebilst ģenerālsekretārs. Tātad par 11. balsojam par, pret, atturs pieņemts, un par 12. balsojam tik un tā. Par, pret, atturs noraidīts. 13. par pret atturs pieņems. 14. par pret atturs pieņems. Nu, un tagad varam balsot par atzinumu projektu grozītā versijā. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tagad balsosim par grozījumiem budžeta iedaļās. Divi grozījumi 200102 6777 grozījums par, pret, atturs pieņemts. 6778 grozījums par, pret, tur tāds pats rezultāts, gala balsojums elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 20 balso, 19 par 1 pret pieņemts. Sakām paldies Pētrim Štasniem. Pārējiem tālāk pie septītā darba kārtības punkta. Tas ir Džo Higgins atzinums. Viņš ir no goja. Un atzinums ir par Stokholmas programmas īstenošanas eh, rīcības plānā ietvertajiem civiltiesību, komerctiesību, ģimenes tiesību un starptautisko privātiesību aspektiem. Virkne grozījumu arī šeit iesniegt. Sāksim ar pirmo. Par? Pret? Atturs? Noraidīts? Labi, vēlties pārbaudīt, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Desmit par, desmit pret. Noraidīts. Let's repeat the vote. Nu, mēs varam atbal, at, vēl vienreiz balsot. Lūdzu, atkārtojam balsojumu. Vote is, may I say? Jā, beidzam balsot. 11 par 10 pret. Pieņemts. Pirmais kompromis grozījums. Par? Pret? Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Klaus, vēlties klaus. Beidzam balsot. 11 par 10 pret pieņemts. Sastais grozījums. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 12 par 9 pret. Pieņemts. Piektais. Par. Pret. Aturs. Pieņemts. Ceturtais. Par. Pret. Aturs. Pieņemts. Septītais. Par. Pret. Aturs. Pieņemts. Astotais. Par pret, atturs, noraidīts, devītais par, tad vēlreiz par, pret, atturs, noraidīts, desmitais par, pret, atturs, noraidīts. Un gala balsojums. Balsts no zāles acīm redzot ierosina pārbaudīt balsojumu, tātad pārbaudam balsojumu par desmito grozījumu elektroniski. Sākam balsot. And what is close? Beidzam balsot. Viens par 20 pret. so your machine did work this time. Nu tad jūsu balsošanas iekārta acīm redzot tomēr darbojās šoreiz. Gala balsojums par atzinumu projektu grozītā versijā sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 19 par, 1 pret 1 atturējās. Pieņemts. Apsveicam referentu. To... Pārējām pie 8. darba kārtības punkta, un tas ir balsojums par atzinumu, ko sagatavojas Kādars Arifs par grozījumu Eiropas parlamentu un padomas regulā 2008.2 par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas kopienas vispārējiem budžetam attiecībā uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja, mums ir tikai atzinums. Balsosim tagad par atzinumu projektu. Elektroniski to darīsim. Tātad kāda ir Ārifa atzinuma projekts? Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par, 1 pret. Pieņemts. Apsveicam Marifu kungu. Līdz ar to elektroniskā balsošana ir noslēgusies. Liels paldies par sadarbību! Un tālāk pārējām pie devītā darba kārtības punkta Apvienoto Nāciju organizācijas Eiropas ekonomiskas komisijas noteikumu numur 61 obligātā piemērošana mehānisko transporta līdzekļu to piekabju un tiem paredzēto sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko mezglu tipa apstiprināšanai. Referents ir Metins Kazaks no Alda grupas. Un apskatīsim, apspriedīsim ieteikumu projektu šajās diskusijās. Un tāpēc vispirms došu vārdu Metinam Kazakam lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues. Paldies, dargie kolēģi, priekšsēdētāji kungs. Kā jūs jau minējāt, šeit runa iet par ieteikumu. Un es uh, prezentēšu to. Mm, šeit ir noteikums numur 61 par obligāto piemērošanu mehānisko transporta līdzekļu to piekāpju un tiem paredzēto sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku mēzlu tipu apstiprināšanai. Apvienoto nāciju organizācijas Eiropas ekonomikas komisija tajā gadā, lai veicinātu ekonomisko sadarbību, un tā ir viena no piecām reģionālām a, komitejām, kas darbojas ANO paspārnē. 56 dalībvalsts piedalās a, Eiropas valsts, kā arī ASV, Kanāda, Izraela un a, Centrālā Āzijas dažas valsts. Juridiskie starptautiskie instrumenti, kas ir saistīti ar eh, transportu un vidu, ir desmit uh, noteikumi, kas ir obligāti jāpielieto, un arī šis uh, noteikums jāpiemēro. Mēs esam aicināti dot mūsu apstik, apstiprinājumu, tātad šis 61. Uh, noteikums tiks iestrādāts uh, Eiropas uh, Savienības likumdošanā. Tas ir ne tikai tehnisks jautājums, bet arī certifikācija un arī administratīvās procedūras. Tas nāks par labu gan uh, rūpniecībai, gan arī nacionālajām iestādēm. Un vēl šīs normas, kas tiek pieņemtas starptautiskā līmenī, uzlabo pieeju mm, tirgumu no trešo valstu puses. Uh, 58. gada vienošanās starp ANO un arī uh, CE ir notikušas uh, konsultācijas ar rūpniecības pārstāvjiem, nav bijušas nekādas iebildes. Mm, kolēģi, no, ievērot visu teikto, aicinu apstiprināt šo noteikumu, bet tā kā mūsu komiteja vēl nav uh, tikusi oficiāli iesaistīta, es aicinu balsot nākošajā sēdē ar tādu noteikumu, ka nebūtu nekāda tāda būtiska jautājuma pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. List, uh, procedūras ir mainījušās, kā arī juridiskā bāze un procedūra to jānoskaidro uh, un tas jādara Eiropas komisijai. 81. Uh, pants mūsu reglamentā nosaka to, ka nav iespējams uh, iesniegt grozījumus. Paldies uh, par jūsu uzmanību. Ops. Okay. Um, you are right in... Uh, Jā, jums ir taisnība par to, kāda ir situācija ar šo dokumentu, un mēs nevaram balsot, un balsošana ir jāatliek. Līdz brīdim, kamēr mēs saņemsim dokumentu no padomas. Bet mums ir komisijas pārstāvis Florāns Erlits un tādēļ dosim vārdu viņam, lai viņš uzstātos mūsu priekšā. Paldies, priekšsētāji kungs. Paldies arī Kasāka kungam par viņa uzstāšanos, kā arī par paveikto darbu. Tas ir bijis ļoti nopietni, jo dokuments jau ir sagatavots. Nekavēšos, tikai atgādināšu pavisam īsi, ka šī iniciatīva ir tādā plašākā skatījumā, ne tikai pagājušo gadu noteikumu izmaiņas ietvertas. Ir paredzēta šī jaunā pieeja, un līdz ar to noteikti e, noteikumi kļūst obligāti. Tie ir pieņemti Ženēvā, un tie tiek iestrādāti Eiropas likuma normās. Un tas ir domāts, lai vienkāršotu procedūras Visām citādi dažas uh, mm, sanāks direktīvas uh, sarežģīja situāciju. Tā tad uh, par šo noteikumu. Es neatkārtošu to, ko Kazākungs jau teica. Domāju, ka tas ir bijis ļoti no skaidri. Šī iniciatīva tā tad un diskusijas padome ir bijušas 27. jūlijā notika sēde par šo jautājumu. Un pat labam nav nekāda, teiksim, tāda lielāka problēma padomēji un uh, juridisko bāzi noskaidro, jo jāsaka, ka diskusijas uh, notiek un 8. Uh, septembrī notiks nākošā sēde. Šis dokuments tad tiks nodots tur, kur, tiks, um, kur tas ir nepieciešams un ceram uz labvēlīgu jautājumu virzību. Paldies! Kanīķi? Vai ir vēl kādas piezīmes, ko gribētu šīs komitejas deputāti izteikt? Nē, tātad paldies, paldies Kazāka kungam. Desmitais punkts ir līdzīgs noteikums apvienoto nāciju organizācijas Eiropas ekonomikas uh, komisijas noteikuma numurs 100 obligāti piemērošana, lai apstiprinātu mehāniskos transporta līdzekļus saistībā ar elektrodrošību. Nu, tā ir tā atšķirība. Mūsu referents ir Nikolo Renaldi, viņš pārstāva Alde grupu. Un es uh, ieteiktu, lai, ka mēs varētu rīkoties, kā mm, rīkojamies iepriekšējā punktā, kur ir Nikola, eh, eh, Nikola Rinaldi. Lūdzu, jums vārds. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis gadījums ir ļoti vienkāršs, un to ir atrisināt daudz vienkāršāk nekā iepriekšējais. 60, iepriekšējā gadījumā bija 61 regula, šoreiz tikai viena numur 100, un tas ir vienkāršāk. Uh, Tātad ANO ir nācis klajā ar šādu te e, regulas priekšlikumu, un mēs pašlaik skatāmies uz drošības standartiem, kādi būtu nosakāmi uh, e, hibrīda uh, e, dzinējiem, tātad spēkratiem, kurus darbinas hibrīd dzinēji, un mēģinam izveidot drošības standartus, un šādu standartus pieņemt arī Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums ir jāizveido instruments, kas palīdzēs mārketinga procesos, hibrīd dzinēju automašīnām un elektromobīļiem. Uh, arī licenzēšanas sistēma un tā tālāk. Un kā es teicu, šeit tiek piedāvāts vienots uh, tiesisks instruments, viss izskatās it kā labi. Tur principā nav nekādu politisku spēlīšu saistībā ar šo uh, dokumentu. Faktiski šeit ir tāda vēlme redzēt vairāk tādus transporta līdzekļus, kas ļoti maz izraisa dažādus skaitīgus izmešus, un tas eh, tā tad veicina zaļākas ekonomikas attīstību. Un faktiski būtībā tas viss jau nāk no mums pašiem. Mēs pagaidām. Mm, mēs vēl neesam gan saņēmuši uzslavas eh, par šo darbu kā iepriekšējā gadījumā, eh, taču Šī gadījumā mēs varam pieņemt grozījumus, taču mums ir jāņem vērā tas, ka komisija diez vai gribēs mainīt savu priekšlikumu. Jā, paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties, Herlets kungs? Jā, paldies tikai, lai precizētu to, ka šie noteikumi ir nedaudz tādi īpaši, jo, protams, jāveicina elektronisko elektriskās piedziņas automobiļu attīstību, lai tie būtu pēc iespējas ātrāk mūsu tirgu. Un komisijas nesenais paziņojums parlamentam un padomai par uh, stratēģiju, kāda ir attiecībā uz tīrām automašīnām un enerģijas ekonomiku. Tas tika publicēts šī gada aprīlī, un šī iniciatīva ir saistīta arī ar šo komunikāciju, respektīvi paziņojumu. Nu, es gribēju to tikai tā pasvītrot. Paldies! Other members of the committee? Eh, vēl citi komitejas locekļi. Jā, paldies, paldies arī Nādikungs. Es domāju, ka mūs šī gadījumā nevarēs apsūdzēt par to, ka mēs eh, kaut ko šeit kavējam, mēs gaidam no padomas viņu nostāju. Tālāk pāriem pie 11. darba kārtības eh, punkta pārējais pasākuma attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Un e, šeit mēs runājam par divpusējiem nolīgumiem, ieguldījumu nolīgumiem starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Kā jūs zināt, Lisabonas līgums piešķir jaunu kompetenci Eiropas e, Savienībai pašai, un tādēļ ir nepieciešama regula, lai mēs varētu risināt uh, situācijas, uh, kurā, ar kurām mēs jau sastopamies mm, investīciju jomā. Un šādu gadījumu jau ir simtiem, kad uh, e, dalība valstis uh, e, slēdz šādus investīciju līgumus ar trešām valstīm. Un uh, es došu vārdu referentam Šluterkungam. Karl, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir patiešām satraucoši, un es apsveicu jūs šajā interesantajā diskusiju lauciņā. Es domāju, ka mēs droši varam apgalvot, ka tas ir kaut kas pavisam jauns. Tas ir, tāds ir viens no jauniem pilnvarojumiem, ar ko mēs šeit strādājam. Un 7. jūlijā nāca klajā šis paziņojums, un tas, kā tas notika, norāda uz to, ka ir potenciāli iespējami attiecīgi nelieli konflikti, jo mums ir galvā jaunais līgums, tā ir Eiropas kompetence. Un parlaments ir e, šīs te varas e, trīs stūra daļa, un visām trīs institūcijām ir jāvienojas, un tā nu tas ir. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet tam, ka mums šeit ir sava teikšana. Un te mēs runājam par pašreizējiem divpusējiem nolīgumiem. Un šobrīd Eiropas Savienības eh, jaunās pilnvaras nozīmē to, ka mēs varam virzīties uz priekšu. Agrāk mums bija vairāk kā tūkstots, vai pat vairāk tūkstoši šādu divpusēju nolīgumu. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai pastāvētu zināma tiesiskā noteiktība, ņemot vērā to, ka esošie līgumi joprojām būs spēkā, kamēr mēs nebūsim vienojušies par e, jaunajām nostādnēm, jaunajām vadlīnijām un jaunajiem noteikumiem. Taču mums ir vajadzīgs noteikti esošiem līgumiem arī zināmu uh, spēkā stāšanās un spēkā izbeigšanās brīdi. Daži no šiem uh, nolīgumiem ir visai mūsdienīgi, bet dažiem ir tāda koloniāla uh, Uh, attieksme pret otru līgumslēdzēju pusi, tātad doties uz citu valsti, paņemt no viņiem visu, ko mums vajag, un tad doties mājās. Es domāju, tas neatbilst mūsdienu prasībām. Tad kādu laiku šie te jaunie noteikumi un vecie līgumi, acīm redzot, pastāvēs paralēli. Tas to prasa, zinām, tiesiskā noteiktība, juridiskā drošība, taču mēs nevaram ļaut tiem dzīvot mūžīgi. Uh, Kādu vienotu tirdzniecības politiku mēs varam veidot, noteikti kaut kādus, eh, kaut kādus mērķus, eh, ja mums pastāvēs tūkstošiem dažādu atšķirīgu divpusēju nolīgumu. Es domāju, ka tā ir tikai daļa no trīs svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar investīcijām, un šīs ir tā, te runa par priekšteča te, eh, tiesību pārmantošanu, un ir eh, svarīgi, kas izstrādās nākošo eh, ziņojumu par investīciju politiku. Un tālāk ir svarīgi noskaidrot, kādas tad pilnvaras komisija saņems no padomas. Mēs eh, nevaram atteikties no savām pilnvarām nevienā no šiem jautājumiem, jo ir vajadzīgs jauns tiesiskais pamats jaunai investīciju politikai, un neapšaubām parlaments tiks iesaistīts. Un arī komisija un padomu, protams, uh, be, risinās šīs te sarunas ar Singapūru, Kanādu, Ķīnu un tā tālāk. Tātad visās šajās trijās daļās mums ir jāsako tam, lai mēs varētu realizēt savus pilnvarus saskaņā ar jauno līgumu un padomēn komisijai arī ir jāatrod, kā sadarboties ne tikai savā starpā, bet arī ar mums. Runāju tālāk par saturu šajā komisijas priekšlikumā. Es domāju, un es jau to minēju iepriekš, mums tā tad ir šie vecie nolīgumi. Will be conflicting with the new policies of the European Union. Daži no tiem būs pretrunā ar Eiropas uh, Savienības uh, mūsdienu politiku, un līdz ar to komisijai tātad būs uh, eh, jāsako šiem konfliktiem un jānosaka noteikumi, kurā brīdī komisija var atteikt valstīm turpināt vai pagarināt šādu veidu divpusējas nolīgumus, un mums ir jānosaka, kādā veidā parlaments tiks iesaistīts šajā darbā. Un kas man satrauc nedaudz? Uh, ja mums būs šis eh, paralēlās eh, normu pastāvēšanas periods, kā tad mēs, piemēram, šajos līgumos tiksim galā ar vislabēlīgākās eh, nācijas statusu, lūk, kad vienai valstī tiek piešķirtas tiesības ar vienu nolīgumu, un tad ar citu, tai pēkšņi nav šo te tiesību, bet tās grib šo klauzulu piemērot un kā tas ietekmēs citus nolīgumus, īpaši, kad mēs veidosim kopīgu Eiropas politiku tirzniecībā, kā mēs ar to visu tiksim galā. Lūk, tie ir pro problemātiski jautājumi, ar kuriem mums ir jātiek galā arī pārējais periodā un arī izveidojot jauno politiku, ko mēs vēlētos paši sev. Uh, Runa ir arī par minimāliem standartiem attiecībā uz caurspīdīgumu, strīdu regu, noregulējumu. Es domāju, šobrīd tā ir ļoti neizstrādāta joma, ļoti necaurskatām dažādas slepenas eh, komisijas pieņem lēmums, eh, kas var ietekmēt veselu valstu tautsēmniecības. Tātad labāka caurskatāmīga esošajiem nolīgumiem, un tad, kad mums būs jaunie, protams, tas būs vēl svarīgāk Un šeit mēs runājam arī par labāku līdzsvaru starp investoru pienākumiem un tiesībām. Un šeit es gribētu apskatīt jautājumu par tādu e, pēctecību un konsekvenci politikā. Mēs nevaram prasīt citām valstīm dažādu cilvēku tiesību ievērošanu, vīdes prasību ievērošanu un pēc tam slēgt vecmodīgas koloniāla rakstura nolīgumus, kas faktiski ignorē e, šādas te prasības. Un tas ir jāņem vērā e, tad, kad tiek atjaunot esošie nolīgumi vai uh, notiek sarunas par jauniem. Un jāsaka, daudzi nolīgumi ir tiešām ļoti veci, un tie vairs sen neatbilst mūsu politikas nostādnēm. Jā, protams, ka daudzām dalību valstīm šeit pavērs iespējas, varbūt Vācija, varbūt Nīderlandē, varbūt apvienotāja karalistai, kurai jau ir simtiem eh, bilaterālu nolīgumu, bet ir daudz jaunas valsts, kurām to nav un kā tās varētu iesaistīt um, tādā pozitīvā veidā šajos esošajos noliegumos, lai pārvarētu šo te līdzsvara uh, trūkumu, kā mēs varam nodrošināt vienādu spēles noteikumus visām Eiropas uh, Savienības valstīm, jo jāņem vērā tas, ka pārējais periods var būt ļoti garš, un mēs nevaram visu laiku paturēt šo disbalansu dažādu valstu starpā. Eh, tālāk šeit tiek eh, izvirzīta arī prasība pār, veikt pārskatu periodus, tātad nevēlāk kā pēc četriem gadiem pēc regulstāšanās eh, spēkā. Komisija varēs pārskatīt pagarināšanas vai jaunu līguma noslēgšanas iespējas vai nepieciešamību. Un Nav labi, ka mēs neredzam šeit eh, šo te gala, noteikto gala termiņu. Es domāju, ka tas ir jānosaka. Es nezinu, kāds tas būtu, bet šit šādam te mm, beigu datumam ir jābūt. Ir jābūt beigu datumam, kad beigsies viss šis, eh, noteikti, kad beigsies viss šis hauss ar tūkstošiem eh, atšķirīgo mm, nolīgumu. Tātad saulriet klauzula ir jānosaka. un neviens e, neievēros tos nosacījumus un tās politikas, kuras mēs vēlamies sasniegt, ja turpināsies šie vecie līgumi un arī vislabēlīgākā nācijas status noteikšana un tā turpināšana neļaus mums e, mūsu politiskos mērķus realizēt. Komisija ir norādījusi dažādiem juridiskiem aspektiem nolīgumos. 9. Eh, pānta ABC apakšpunkti. Jā, tur, protams, ir runa par Eiropas Savienības tiesībām, protams, ka tam visam ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ir jāsaskaņo dažādi likumdošanas akti, tas ir tikai loģiski. Tas ir tādas uh, formālas juridiskas lietas, bet C sadaļā es varbūt nolasīšu, tur savā ziņā ir tādas interesantas lietas, tā tad 9c eh, punktā ir teikts, komisijai ir eh, jāpilnvaro atvērt formālas sarunas, ja vien šīs sarunas nav pretrunā ar likumu un tā tālāk. Un C daļā ir teikts, ja tās eh, rada šķēršļus Eiropas politikas realizēšanā attiecībā uz tirdzniecības politiku un investīcijām. Un šeit es nejūtos īvišķi ērti, tāpēc, ka šeit ir runa tikai par investīciju politiku, bet mūsdienīgā politika ir vērsta uz to, lai investētu uh, tādējādi, lai panāktu citus ar vīdes un sociālām lietām saistītus mērķus. Lūk, tā ir moderna politiska pieeja. Tātad, ja mēs šeit rakstām, ka tas ir saistīts tikai ar investīcijām, to, protams, var, invest, to, protams, var interpretēt ļoti plaši, bet to var darīt arī ļoti šauri. Tātad ļoti šauri varētu teikt, lai sasniegtu mūsu mērķus, un kāda tad tie ir, lūk, tieši uz to es vēlējos norādīt. Un šeit es varbūt arī beigšu un um, vēlētos uzklausīt savus kolēģus. Un es, protams, esmu ar mieru uzklausīt jūsu priekšlikumus pat pirms mans ziņojums būs gatavs, jo ātrāk jūs nākat klajā ar savu priekšlikumu, jo lielāks ir iespējas, ka tas tiks iekļauts ziņojumā. Paldies! Jā, paldies par šo ļoti uz visaptverošo regulas analīzi un uh, norādi uz dažādām problēmām un tiem jautājumiem, eh, kas šai sakarā rodas, bet pirms dodu vārdu komisijai un padomē, es vēlētos uzklausīt arī kolēģus no citām politiskajām grupām mūsu komitejā, kāda ir Sāris Lūdzu. Paldies priekšstādāju, nu man nav nepārāk daudz, kas, ko grib pievienot. Uh, Vēlos pateikties eh, kolēģim, jo viņš praktiski no izskatīja visu jautājumu kopumu kādi tiek uh, uzdoti saistībā ar šiem divpusējiem nolīgumiem. Neatkārtošu lietas, kas jau ir teiktas, un tas turpina arī diskusijas, uh, kuras notiek ar O'Sullivan uh, kungu jūlijā aizslēgtām durvīm, un kā jau tika norādīts šie jautājumi, ļoti būtiski mūsu darbā Inta komitejā nākošo mēnešu laikā. Un atgādināšu kolēģiem, ka jautājums ir jau delikāts. Lisabons līgums dod mums ļoti būtiska kompetence un ir absolūti nepieciešams, lai mēs izmantot visu to um, atbildību, kādu Lisabons līgums piešķir parlamentam, un īpaši pievēršoties šam, šim jautājumiem. Tostarp um, jautājumu, kurus mums skaidroja pārejas noteikumi, tiks pieņemti uh, koplēm procedūrā. Mm un parlamenta nostāja tiks uzklausīta, bet uh, redzam, ka komisija diskutē par jauniem investīciju līgumiem Kanāda, Singapūra un citas. Kārlis Šliters to jau pieminēja, arī Merkusur valstis, eh, tam ir būtiskas sekas. Un liekas, ka mm, nu, praktiski ir tāda dubulta un divpusēja nostāja. Un mēs prasam, lai būtu nekādu uh, sarunu ar trešajām valstīm par investīcijām tik ilgi, kamēr parlaments nav uh, pieņēmis pašiniciatīvas līgumu un pauda savu viedokli. <clears throat> Kā arī gribētu noslēgumā atgādināt, ka ietver līgums starp komisiju un parlamentu atgādina, ka visi sarunu mandāti jāsūta parlamentam tādā laiktermiņā, lai komisija varētu ievērot parlamentu viedokli. Ceru, ka tas tiks respektēts un ceru, ka pēc iespējas ātrāk saņemsim mandātu projektu sarunām ar šīm valstīm par investīcijām. Nu, tie īsumā ir tie divi punkti, par kuriem gribēju runāt. Priekšsēdus Mars, paldies, Kader, tagad Gaspārīkungs. Kolēģi, to, par ko runāja Arifs Kadirs, par nākotnes sarunām. Gribu atbalstīt viņu. Pievērsīšos tagad Šliterkungu ziņojumam un teikšu tā, ka tas, ko komisija ir iesniegusi, tas mani nepārliecina. Tas, ko komisija mm, ir iesniegusi tas eh, investoriem un arī rūpniecības pārstāvjiem, kā arī arotbiedrībām mm, novec ir pie nedrošības, no uzņēmumi ir nedroši. Kas notiks, ja pastāvošie līgumi tiks mainīti, ja komisija taisās uh, vērsties tiesās saistībā ar dažādiem līgumiem un arī Eiropas uh, tiesā, un uh, situācija varētu būt nedroša. Tas nav labi darbietām Eiropā, bet nav labi arī attīstības mērķiem, par kuriem tikko runāja Šliterkungs. Ja es domāju par Eiropas investīcijām ārvalstīs, tad daudzos gadījumos tās ir ilgtermiņā veidotas, un pēdējais, kas ir vajadzīgs, respektīvi nemaz nav vajadzīgs, tā ir to apšaubīšana pārskatot līgumus. Tādēļ būtu ļoti pateicīgs, ja mēs varētu mierīgi izdiskutēt šos jautājumus, kā mēs patiesi ar jau spēkā esošiem līgumiem rīsungas, ar tādu spēkā stāšanās. Uh, klauzulu uh, teiktot, ka visi līgumi kaut kādā brīdī beigs darboties, tad uh, teikšu, ka es esmu pilnīgi citā uh, pusē. Um, juridiska drošība mūsu uzņēmumiem un arī Eiropas Savienības un tās dalību valstu un starptautisko partneru tāda drošība tajā būtu absolūtai prioritātei, tā tad atsevišķas pārbaudas un arī līguma mm, spēkā aizsības beigšanās. Vēlreiz jāizdiskutē, nepiekrītam, kā komisija rīkojas šajā jautājumā. Un vēl viens jautājums, kam gribu pievērsties. Ja komisija vēlas nākotnē diskutēt par jaunu uh, līgumu, tad tiek uh, piedāvāts, lai um, mandāts um, nevis no padomas puses tiktu tikai vienpusēji uh, pienāts un lai netiktu investīciju plāni um, paziņoti par eh, spēkā nēsušiem. Tā ir praktiski tāda tā kā sarš, šantāža. Mēs kā parlaments varam būtiski tikt eh, šantažēti, lai dotu šādu mandātu. Mēs sakam, nē, mēs vēlamies, lai ir kāda noteikta valsts šajā valstī netikt slēgts eh, investīcija aizsardzības nolīgums, dažreiz sociāli jautājumi, dažreiz citu vai cilvēktiesību iemeslu dēļ. Un tad komisija, pret mums, kā spiedienu līdzekli, var teikt, ja jūs nedod mandātu un padomu ne, mandātu nedod, tad darīsim, ko grib, jo automātiski viss spēkā esošie līgumi stā, nu, zaudē savu mm, spēkā esību. Mums par šo jautājumu ļoti intensīvi jārunā un būšu pateicīgs, ja par šo laika plānojumu runā. Mēs varētu rast modus vivendi lai diskutētu par grozījumiem, un mums būtu, būtu pietiekami daudz laika, lai iesniegtos grozījumus mierīgi izskatītu un sastādītu kompromisus, nevis to darītu steigā. Paldies! Thank you. Paldies! Alde grupas vārdā nākamais. Nākamā runātāja. Ne, viņi ir no liberāļu demokrātiem, viņi sevi labo. Jā, es uh, pilnībā piekrītu iepriekšējiem trim runātājiem. Es domāju, ka jāuzdod jautājums nedaudz uh, savādā plāksnē un teikšu arī plāk, uh, komisijai to. Protams, ka par pārējais noteikumiem jādiskutē un abs, esmu absolūti viensprāts ar jums par juridisko drošību. Mēs ne, nedrīkstam pieļaut tādu juridisko nedrošību. Un par pārējais lauku un uh, Tas jautājums, uz kurien dodamies, lai darītu ko, lai īstenot kādu politiku, kādu stratēģiju investīciju jomā. Atvainojot. Nu, tas ir tā kā uh, iejūgt ratus uh, uh, zirgam priekšā. Jā, protams, uh, jārunā par pārējais noteikumiem, bet tas vairs nevar darboties, kā tas ir bijis, un ja uh, Lisabons līgumam ir jāgie, ja mēs, Eiropas parlamentārieši, pievēršamies mūsu pienākumiem, tad tas eh, ir, lai risinātu pamatjautājums. Un tāds jautājums ir ne tikai par pārējais jautājumiem, tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet jautājums arī ir, kāda ir stratēģija rīt uz investīcijām, kādas Eiropas uh, Savienības institūcijas tiek uh, ir vēlams, kādas attiecības ar trešajām valstīm, gan vidas, sociālām tiesībām, cilvēktiesību jautājumu un tā tālāk. Īsumā mēs gribam pievērsties mērķiem, stratēģijai, pirms pievērsties tikai termiņu jautājumam. Paldies! Thank you. William Dartmouth. From... Paldies! Runātājs sāk runāt bez mikrofona, diemžēl nav dzirdams tūkiem. Mikrofona nav joprojām. Šķiet, ka viņam problēmas ar tehniku, tas ir Dārtmut kungs. Es tiku ievēlēts tādēļ, lai aizstāvētu apvienotās karalists intereses. Es netiku ievēlēts tādēļ, lai aizsargātu Eiropas uh, supravalsti. Un uh, no uh, apvienotās karalistas perspektīvas skatu punktu, tas viss ir ļoti satraucoši, jo Eiropas līgums nosaka ekskluzīvu kompetenci e, ārvalstu investīciju jomā. Es šeit atkārtojos, bet arī dokumentā tas tiek atkārtots vairāk kārt. Šluterkungs uh, kas tā ļoti eleganti runāja. Un arī teica taisnību, sakot, ka pastāv tūkstošiem divpusēju nolīgumu. Dalību valstu līmenī. Dažās valstīs ir tūkstošiem šādu nolīgumu, citām valstīm ir ļoti nedaudz, arī tas ir tiesa. Un šeit es viņam pilnīgi nepiekrītu. Uh, mēs nevaram šeit panākt pilnīgu vienlīdzību starp valstīm. Dažādas valsts ir dažādas valsts, viņas nav vienādas. Un, man liekas, tā ir tāda milzīga ilūzija, uz kuras balstās Eiropas Savienība, kā valstis ir vienādas. Kaut gan tās ir pilnīgi atšķirīgas. Un kāda valsts, kurai ļoti daudz šo divpusējo nolīgumu, ir, piemēram, apvienotā karaliste. Un 40% no visām ārvalstu investīcijām, kas ienāk Eiropas Savienībā, eh, faktiski ir vērstas uz apvienoto karalīstu. Un kas attiecas uz investīcijām trešajās valstīs, arī šeit apvienotā karaliste ir viens no lielākajiem investoriem uh, Un tieši tāpat kā ASV ir lielākais ārvalstu investors apvienotajā karalistē, tieši tāpat lielākais ārvalstu investors ASV ir apvienotā karaliste. Un ņemot vērā šos apstākļus, tad, kad mēs atveram trešo nodaļu, un šeit jūs redzat šīs klauzulas, piemēram, astotajā punktā ir teikts, ka uh, komisijai ir jāpaziņo par vēlmi uh, slēgt jaunus nolīgumus vai grozīt eksistē, eh, eksistējošos. Uh, Devītais eh, pants savukārt nosaka tiesības komisijai aizliegt šādu jaunu nolīgumu slēgšanu vai uh, grozīšanu. Desmitajā pantā ir prasīts, lai komisija tiktu informēta par sarunām vai tās ir autorizētas, un pēc tam komisija var pieprasīt eh, līdzdarboties šajās sarunās kā novērotāji. 11. pantā uh, ir eh, teikts, ka pirms nolīguma parakstīšanas komisija var izvērtēt, vai šis nolīgums eh, neapdraud eh, citas noritošas sarunas vai nav pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Tās ir milzīgas pārmaiņas, un šīs pārmaiņas manas valsts interesēm runā pretī. Un tad, kad darba ministra Eiropā tikās un sacīja, ka šis nolīgums eh, būtībā neko daudz nemainīs un tā tālāk. Eh, es ļoti respektēju, protams, savus eh, kolēģus, vismaz lielāko daļu no viņiem, bet es gribu teikt, ka tā, es, tas, tā ir briesmīga perspektīva, vismaz no mans valsts viedokļa raugoties tā apdraud mūsu ekonomiku, pilsoņus, mūsu biznesus, mūsu uzņēmumus, un tad es ceru, ka kāds franču vai vācu valodā runājošs zaļais drīkstēs noliegt mums slēgt kādu nolīgumu, kas radīs darba vietas, uh, Eh, mēs jau tā ciešam no nepārtraukts Eiropas Savienības iejaukšanās, mūsu ekonomiku jau šis neatbilstošais regulējums tā ir uh, eh, izkropļos līdz nepazīš, nepazīšanai, un es gribu teikt, ka šie priekšlikumi šeit faktiski ir tāds uh, prekursors kaut kam, kas izvērtīsies par kaut ko ļoti graujošu Un nevajag novērsties, eh, kad es runāju šos vārdus, jo mūsu elektorāts eh, to pierādīs nākotnē. Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri? Māra Petričānis kungs, viņš pārstāv uh, Digitrade no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par to, ka devāt man vārdu, priekšsēdētāji. Uh, Es te nesākšu runāt par to, kādēļ investīcijas ir svarīgas. Es tā īsti gribu atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, kā komisija raugās uz šo jauno politiku, runājot par tirdzniecības, starptautisko tirdzniecības politiku un uh, pamatojums, kādēļ mēs esam piedāvājuši šādu dokumentu, kāds tas šobrīd ir. Un pavisam īsi vēlos atgādināt šo regulas projektu. Uh, kas varbūt sāks risināt dažus no tiem jautājumiem, tos jautājumus, ko uzdeva arī komisijas locekļi. Daudz no šiem jautājumiem ir ļoti sarežģīti, un es negribu izlikties, ka es saprotu, ka es varu atbildēt uz tiem visiem šajā brīdī. Priekšsēdētāja Eiropas Savienībā pastāv politika, kas e, garantē e, tādas vienlīdzīgu attieksmi gan no Uh, likumiskā, gan no tiesiskā viedokļa, uh, Bet e, šie noteikumi tādi nebūtu nav, ja mēs runājam par investīcijām trešās valstīs. Un tādēļ ir vajadzīga šāda investīcija politika Eiropas Savienībā, lai Eiropas investori ārvalstīs baudītu vienlīdzīgas tiesības. Investīcijas sarunas nav instruments, ar ko sasniegt kaut kādas privileģētas tiesības, privileģētu attieksmi vai gūt kādas priekšrocības, apējot mūsu partnerus. Šeit faktiski Eiropas Savienība dod eh, šādas uh, garantijas, un tas ir iestrādāts jau pašā Lisabonas līgumā. Komisija ļoti labi apzinās un vēlas atzīmēt to, ka investīcija politika ir jāizstrādā kā ļoti precīza politika un precīzi jānorāda arī institucionālais uh, eh, satvars. Un komisija ir apņēmības pilna šeit spēlēt savu lomu. kā tika minēts, kad tiek veidota jauna politika, mēs nevaram ignorēt faktu, ka mums ir apmēram 1200 dažādu uh, divpusēju nolīgumu. Un tas, ka nav Eiropas Savienības nolīgumu, tas arī nenodrošina uh, investoru drošību ārzemēs. Bet jaunā pieeja nodrošina to, ka mūsu politika nemainīsies radikāli tuvākajā laikā. Un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tas ir ļoti svarīgi. Tātad, ja eh, šie nolīgumi nav nekādā veidā kaitīgi, tādā gadījumā tie tiks saglabāti. Un, eh, lai nebūtu šīs te eh, konflikta, starp ekskluzīvajām tiesībām noteikt investīciju politiku un nolīgums. Lūk, e, šeit ir šis te konflikts, kas var pieprasīt, lai tiktu nekavēties e, noslēgt esošie līgumi, tādēļ mēs vēlamies pieņemt šos pārējais noteikumus, kas izslēgtu šādu te kardinālu esošo nolīgumu darbības pārtraukšanu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs saviem investoriem uh, dotu signālu, ka eh, šo te juridisko nestabilitāti un tiesisko nenoteiktību mēs pašlaik cenšamies pārvarēt ar šo te jauno dokumentu. Un saglabājot eh, divpusējo līgumu spēkā esamību, paziņot tikai to vien, ar to nepietiek. Ir jānosaka arī tas, lai eh, nākotnes politika netiktu traucēta un lai mēs rīkotos saskaņā ar Lisabonas līguma garu un burtu. Un lai panāktu šo mērķi, prot, protams, so, but... debats ar parlamentu un padomu parādīs, kā mēs tuvojamies šim mērķim. Tāpat laikā eh, komisija ir izstrādājusi šo paziņojumu par uh, investīciju politikas nākotni. Tas ir mūsu pirmais solis. Uh, Tā nav atbildes visiem jautājumiem, bet tas ir signāls par to, ka politika tiks attīstīta nu, tādās vispārējās līnijās. Protams, šī pārēja notiks pakāpeniski, tā būs skaidra, tā būs caurskatāma, tā tiks balstīta uz visu interesēto pušu atklātām debatēm. Un eh, te būs runa par visām tām politiskajām izvēlēm, kuras mums būs jāizdara eh, vistuvākajā laikā. Es faktiski teiktu, ka šai regulē ir tādi trīs svarīgākie pieturas punkti. Pirmkārt, eh, vispirms eh, likumība, kuru nosaka, vai kuras nepieciešamību nosaka Lisabonas līgums. Tā faktiski neatļauj tiesiski turpināties e, nekādam nelikumīgam saturam. Regula skaidri nosaka, ka dalība valstis joprojām e, ir atbildīgas par jebkurām neatbilstībām esošo līgumu e, saturā vai būtībā, un komisija ir tiesības iejaukties ja tā uzskata tu, to par nepieciešamu. Mēs nemēģinām mainīt tiesisko situāciju. Un šeit mēs nemēģinam runāt e, par, e, nemēģinām risināt tās pretrunas, kas ir saistīts ar kompetenču maiņu. Taču e, dalību valstis nezaudē tiesības vēst šīs divpusējās sarunas Eh, bet eh, attiecīgais noteikums, ko mēs piedāvājam, ir eh, pagaidu pasākums, kas eksistēs tikai zinām laiku. Pirmkārt, ir nepieciešams veidot šo politiku, bet darīt to pakāpeniski. Pat ja mums būtu resursi un viss nepieciešamās zināšanas, tas eh, fiziski būtu neiespējami aizvietot 1200 nolīgumus tādā īsā un saprātīgā laikā. Tieši tādēļ mūsu politikas ieviešana būs pakāpeniska un tieši tādēļ tiek veidot šie pārējas eh, mehānismi, kas šo pakāpenību arī nodrošinās. Uh, dodot pilnvars dalību valstīm mm, pārskatīt šos līgumus. Eh, tas arī ir pozitīvi, jo ļoti daudzi ir novecojuši un tur ir vajadzīgas nepieciešamas jaunas klauzulas. Mēs vēlētos, lai ņemot vērā šo satveru arī dalību valstis eh, tātad pārskatīt esošos līgumus. Un eh, daudzas, daudz no šiem līgumiem ietver būtiskas nesaskaņas ar spēkā esošo līgumu. Un eh, līdz ar to dalībvalstīm pašām ir iespēja pārskatīt un pārstrādāt šos nolīgumus, lai novērstu neatbilstības, kuras, eh, piemēram, eh, virknē lietu jau ir, uz ko virknē lietu jau ir nolādījis Eiropas kopiena tiesa. Tālāk atsaukšanas klauzulas pārskatīšanu. Mēs šeit esam ļoti precīzi noteikuši, uh, uz kādiem pamatiem vai uz kādiem nosacījumiem ir iespējams uh, atteikt pagarināšanu vai jaunlīgumu slēgšanu vai atsaukšanu. Es esmu atzīmējis arī to kritiku, kas izskanēja, taču fakts saglabājas. Ja parādās neatbilstība līgumam, tad komisijai ir pilnvaras un tiesības apturēt e, attiecīgo līgumu. Mums nav obligāti jāvēršas tiesā, ja mums jau ir precedenti, e, tāpēc ir vajadzīga šī konsultācija klauzula, kas faktiski ļauj šo problēmu atrisināt ar dalību valstīm sarunu ceļā. Taču saglabājas tas fakts, ka, ja pastāv jauna politika, mēs nosakam pārējais mehānismu, tas ir izņēmums, un, ja ir redzams, ka jaunais mehānisms, kas ir piešķir pilnvars dalību valstī, ir pretrunā ar uh, Eiropas uh, dibināšanas līgumu, šī gadījumā Lisabonas līgumu, tad komisija ir jābūt uh, tiesībām iejaukties. Un pēdējais punkts attiecas uz jautājumiem, ko uzdev šīs komitejas locekļi. Mēs cenšamies piedāvāt dokumentu un instrumentu pakotni, kas dos parlamentam un padomē pēc iespējas skaidrāk priekšstat par to, kāda varētu izskatīties investīcija politika. Eh, vai tas būs izsmeļošanē? Protams, mums būs eh, elementi, taču mums, protams, nebūs visi elementi mūsu rīcībā. Taču mēģināsim pēc iespējas pilnīgāk šo ainu veidot. Mums ir sarunu vēšanas mandāts par investīciju liberalizāciju. Praktiski visās tajās sarunās, kurās ir iesaistīta Eiropas Savienība, uh, taču mums nav eh, mandāta attiecībā uz investīciju aizsardzību. Un virknē gadījumu uh, mūsu partneri ir izvirzījuši to kā priekšnē, priekšnoteikumu sarunu turpināšanai. Un tādēļ eh, nevar pieņemt tādu situāciju, kad mēs atsakamies vēst sarunas balstoties šiem principiem. Komisija vēlētos lūgt arī papildus eh, norādes eh, sarunu vešanai. Šīs sarunas beigsies rīt, un es būtu ļoti pārsteigts, ja kādas no tām tiktu pabeigtas pirms parlaments ir beidzis savas diskusijas par investīciju politiku. Kas attiec uz jaunām sarunām, un mēs, piemēram, pētām, vai tas būtu vēlams, uh, ar Ķīnu, piemēram, šādas sarunas vest, mm, eh, vai tās eh, risināsies tā, kā tas ir bijis līdz šim, tātad publiskās konsultācijas, ieteikums izvērtējums, eh, attiecīgs sarunu mandāti, kas tiks prezentēti parlamentā tieši tā, kā to paredz starp iestāžu nolīgums, Un, protams, tad redzēsim, vai mums šis mandāts vispār tiks piešķirts, Un tas ir arī process, kas vēl saglabāsies zinām laiku, pat diezgan ilgu laiku, un tāpēc mēs arī necenšamies pagaidām prognozēt, kā virsīsies diskusijas padomē un parlamentā. Un, manuprāt, būtu ļoti svarīgi gan parlamentam, gan padomēji, ja mums eh, būtu vismaz pāris konkrētu piemēru, kā šādas eh, norādes un eh, vadlīnijas sarunvešanai varētu izskatīties. Mēs neesam varējuši to uh, paziņojumā tā abstrakti varbūt uh, izklāstīt, taču mēs nāksim klajā ar konkrētiem piemēriem, uh, kur, teiksim, no mums tiek prasītas vest šīs sarunas. Paldies! Thank you, Daniel Kasperi, have you asked for... Lielas paldies! Kāds vēl gribēja izteikties? Lūdzu. Vēl tikai papildu jautājums komisijai. Es negribēju sākotnējā runā to padziļināt, bet tagad komisijas pārstāvs ļoti intensīvi par šo jautājumu runāt, ja tādēļ uzdošu jautājumu. Komisijas pārstāvs intensīvi runāja par to, cik tālu pastāvošie līgumi pārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu un ka jāsāk darboties. Uh, Lisabons līgums nosaka to, ka atbildība par šo investīciju aizsardzību līgumu izstrādi no dalību valstīm pārēt pie, pārēt pie Eiropas Savienības. Tas ir kas jauns, jā. Neapšaubām, neesmu jurists, bet priekšstādātājs noteikti zina to, ka komisija uh, jau vienmēr ir bijusi uh, līgumu sargātāja. Un es galīgi nesaprotu tā dēļ, kādēļ komisija, acīm redzot, pēdējo gadu desmitu laikā, uh, Šajā jautājumā par vairāk nekā tūkstot nacionālo uh, līgumu gadījumā galīgi nav neko darījis, nav rūpējusies par tiem. Neatkarīgi no tā, vai investīcija uh, aizsardzības līgums ir Eiropas atbildība vai nē, komisijas uzdevums ir pārbaudīt, lai dalība valsts neslēgtu līgumus, kas pārkāpj uh, Eiropas Savienības likumdošana. Uh, Tādēļ jautājums, vai tad komisija pēdējo gadu desmit laikā ir gulējusi, kaut ko palaidusi garām, vai es mm. kaut ko nesaprotu? Gribu zināt, kādēļ visi uh, eksistējuši investīciju aizsardzības līgumi jāpārbauda, un pēdējo gadu desmit laikā tas nav noticis, vai arī līgumi jāievēro. Nu, nu došu vārdu komisijas pārstāvam atbildēt uz šo jautājumu. Paldies, priekšsādātāji! Nusklausot šo kritiku par pārskatāmības, pārskatāmības jautājumu, lūk, šī pārskatāmības klauzula, ko vēlamies iestrādāt, un tas ir tieši tāpēc, lai novērstu to situāciju, kāda bija iepriekšējos 20 gados. Komisija nebija šādas iespējas, dalību valstīm nebija nekādu pienākumu informēt komisiju par to, kas notiek, parādīt eh, tām šos nolīgumus un tam līdzīgs. Turklāt komisija ir virkni dalībvalstu iesūdzējis tiesībā, eh, tiesā, lai nodrošinātu atbilstību līgumiem. Un visbeidzot, reizēm šī neatbilstība uh, um, nu, ir bijusi negribēta, jo par nolīgumiem sarunas bijušas godprātīgas, un vienkārši tas tīri nevis ir nonācis pie tādas situācijas, kur uh, no, noslēgtie nolīgumi ir neatbilstīgi līgumiem. Un reizēm šis neatbildības jautājums ir parādījies laika gaitā savukārt, tad, kad komisija par to ir uzzinājusi, tā vienmēr ir rīkojusies, vai nu cenšoties pārliecināt dalību valsts no jauna īstenot sarunas, uh, lielā mērā šāda rīcība notika, piemēram, 2004. gada paplašanāšanās rezultātā virkni jautājumu, kas bija saistīta ar šo paplašināšanos, izraisīja eh, šo līgumu pārskatīšanas procesu, lai neatbilstību līgumiem novērstu. Daudzos gadījumos eh, bija arī nesaprašanās, nespēja vienoties ar dalību valstīs par to, vai līgums tiešām ir neatbilstīgs vai nav neatbilstīgs līgumiem. Un tādos gadījumos eh, jautājums tika nodots tālāk tiesai. Nu, un tiešām visu pārskatīt nevis jums, mēs runājam par 1200 nolīgumiem. Uh, Te ir virkne juridisku detaļu, un, un lai visas šīs detaļas atrisināt, šīs nebūs atrisināt, būtu vajadzīg, būs vajadzīgs laiks. Un tāpat laikā mūsu rīcībā nepieciešama papildus uh, instrumenti, kas ļautu novērst šādu neatbilstību, ja tāda parādītos no jauna. Un tāpēc vajadzīgs šis konsultāciju mehānisms, ar kuru palīdzību saruna atkārtot svešanas procesā par pašreizēju nolīgumu pārējais periodu laikā varētu notikt konsultācijas starp komisiju un dalībvalstīm, lai dalībvalsts varētu saprast, kā šo neatbilstību novērst. Tāpat laikā neapdarodot līguma spēkā esamību. Es negribu ierosināt, ka mehānisms ir pilnībā drošs, be, bez kļūdām, uh, un tam līdzīgi, bet eh, tas pilnīgi noteikti ir mēģinājums pievienot papildus instrumentus problēmu risināšanas instrumentiem, kas pastāv šobrīd. Paldies, saka priekšādētājs. Labi, atgriežamies tālāk pie referenta Kārla Šlītēra, lūdzu. Vēl kāds gribēja runāt, ne? Nē, neviens Es gan labprāt uzklausītu padomu, saka Šliterkomets, nē, bet padomas viedoklis nav pieejams šobrīd. Šis ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Un padomai līdz ar to ir tiesības, nu, paklusēt, paturēt savus komentārus pie sevis. Nu, tātad Šliterkungs gala noslēguma vārdiem jums vārds. Tā bija pirmā viedokļa apmaiņa. Un nu, varbūt varat mums informēt arī par to, kā domājat, varētu izskatīties laika grafiks strādāt pie šī dokumenta. No, I think it's working. Jā, tagad šeit darbojas mikrofons, saka priekšsēdētājs, jā. Es domāju, ka diskusijas šodien ļoti labi parāda, ka mēs esam atrodamies vienā situācijā, bet gribam kādu pilnīgi citu situāciju. Mēs, protams, vēlamies, lai katra valsts īstenot vislabākās sarunas, pēc tam visu saskaņotu, vai varbūt ir tāda situācija, kur visiem ir vienādi spēles noteikumi, un tad ir attiecīgs jurisks ietvars, kas ir pamatīgs, kur nav nekāds neskaidrīgs, visiem vienādi noteikumi, Bet jāsaka, nav pieejama ne tāda, ne šāda situācija, jo dalībvalstīm vairs nav tiesību darīt tās, ko tās vēl, to, ko tās vēlas, jo līgums ir pieņemts, un viņas ir to darījuši piepriekšos 50 gadus, un tieši tāpēc ir šīs ļoti dažādās sarunas, bijuši dažādo sarunu procesi. Un jāsaka, šobrīd pašreizie situācijā nevienam situācija īsti nav apmierinoša, bet tagad mums ir jārīkojas tā, ka ņemam vērā līgumu, jo mēs esam to visu parakstījuši. Tas ir nosakošais ietvers. Tātad, ko vēlos darīt? Vēlos rast šo pārēju no punkta A uz punktu B, klausoties kolēģos, kas pārīkums, manuprāt, jūsu galvenā doma bija tā, ka ir nepieciešama šī juridiskā skaidrība, jā, tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Jo citādi mēs nevienam nevarēsim īsti nekādā veidā palīdzēt. Tātad ir vajadzīgs šis pārējais posms. Un jāpatur prātā šī nepieciešamība pēc juridiskās skaidrības. Bet arī tieši pašreiz notikumos, noteikumos ir teikts, ka, lūk, lem Eiropas Savienība un tad visi citiem ir jāsako šāda veida reglamentam, arī slēdzot divpusējas sarunas bet tad tu turpinās nākamā juridiskā neskaidrība. Tātad pat, ja būs ļoti garš pārejas periods, nu, dažāda izņēmuma tam līdzīgi un tam līdzīgi, vienalga varam nonākt pie situācijas, kas nebūs apmierinoša. It īpaši tas gadījumos, kad radīsies kaut kāda konflikts starp šādu režīmu un, nu, lūk, kaut kas, kaut kāda veida ties, Eiropas tiesību kopienas uh, e, nolēmumu varētu regulēt šo situāciju, bet atsevišķos gadījumos situācija var būt varētu tikt e, nodot cita veida tiesām, citām jurisdikcijām, kur būs nezinām tiesneši, kur pār kur mums nebūs demokrātisks kontrols un tam līdzīgi. No tad no šāda veida problēma mums, mums jācenšas izvairīties. Tātad reglaments mums ir jāizmanto, tātad pašreiz līgums ir jāpiemēro un jānosaka šis pārējais laiks, jādefinē, kā tas notiks. Es vēl nedzirdēju jūs atbild par e, noteikumu spēk eh, termiņu iztecēšanu. Mm, Tad, lūk, tika minēts arī tādi jautājumi no citu kolēģu puses, tieši tā kā, kas pārīkums arī teica. Un, eh, lūk, ar, ar jums, Sarvikums, mums vajadzēs arī daudz runāt par šo visu, jo šķiet arī jūsu nu, izstrādājumais ziņojums būs saistīts ar šiem jautājumiem. Un gribēju runāt arī ar Dārtmut kungu. Es pats neesmu, nebūtu vācietis, nē, es esmu drīzāk tāds skandināvs, jā. Lūk, turpinās saruna ar Dārtmut kungu, kas sēž tieši šlīt ar kungam aiz muguras, kur komentāru otru pusi nedzirdam. Jā, nu, lepojos ar savu kolēģi. Komentāru diskusiju ietvaros. Bet jebkurā gadījumā, pat ja Jāsaka, arī Zviedrija ir, zinām, nolīguma, un mana valsts pilnīgi noteikti labprāt vēlētos saglabāt savu, savu, savas pilnvaras pār šiem nolīgumiem, bet lūk, mēs esam Eiropas Savienībā, un nu, tas ir vienīgais veids, kā to risināt. Nu, jūs gadījumā tas varbūt tā neveiksmīgi, jā, tas jums var nepatikt, bet nu tā un tas ir. Un tad es arī gribēju atsaukties uz komisijas komentāriem. Jūs teicāt, uh, ka ir neiespējams, ka jaunie līgu, nolīgumi tiek slēgti bez parlamenta iesaistīšanas. Jā, es tur jums pilnīgi piekrītu. Tālāk atzinīgi vērtēt to, ka jūs jau tagad vēlaties strādāt pie vadlīnijām, pamatnostādēm par to, kādām vajadzētu būt nākotnes politikām šai virzien, šai jomā. Tur jūs atbalstu. Turklāt domāju, ka ļoti labi būtu atgriezties arī pie tā jautājuma, kur ir jānovērš šīs nesavietojamības starp pašreizējiem nolīgumiem un pašreizējo līgumu, jo tas jau arī rada šīs li likumiskās, juridiskās neskaidrības. Un visbeidzot, aizmirst piebilst vēl vienu lietu, un tas ir investīcija portfels. Ko darām šai jautājumā? Jā, nu, tas ir jautājums, ko uzdošu visiem. Gribētu, lai jūs visi to apspriežat, jo domāju ziņojumā arī šo jautājumu, šam jautājumam pieskarties, kas parīm pieminēja laika jautājumu. Es domāju, ka jā, galvenais tomēr ir rīkoties pareizi un nevis ātri. Nedrīkstam sasteigt, es domāju, notikums. Domāju, ka jā, jāizmanto pietiekami ilgs laiks, par visu jāapspriežas un pat, ja komisija Eh, mēs, protams, centīsimies strādāt pēc iespējas ātrāk, bet tāpat laikā mēs varam balsot tikai tad, kad jūtam, ka esam gatavi to darīt, kad visi jautājumi ir apspiesti, kad esam nonākuši pie vienošanās par virkni jautājumu. Nu, tādā gadījumā tas būtu ļoti liederīgs process. Un es ceru, ka padoma arī varēs ierasties pie mums un runāt par savu nostāju šajā jautājumā, lai mēs jūtam, kāda tad ir, kādas ir vēsmas, kādas ir nostājas, jo galgulā tas jau vienīgais galvenais šķērslis pārmaiņām, vai tad nē, jums bija šī vara un tagad tā jums tiks ņemta nost, tad kā tad, kas notiks tālāk? Nu, protams, ir jau tāds, vienmēr bijuši tādi, cil, tādi cilvēki, personas, kas nevēlas atteikties no varas, no savām pilnvarām, tas ir tikai loģiski, un tāpēc vēlamies zināt, kāda ir jūsu nostāja šai jautājumā ziņojumā tā niansēta. Nu, bet priekš mums nenoliedzam ir jāvirzās. Un tāpēc vēlamies zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Jo citādi, ja nevarēsim nonākt pie vienošanās, šī nes juridiskā neskaidrība turpināsies, un tas ir pats sliktākais. Uh, Katrai iestādē šai konkrētajā procedūrā ir iespēja īstenot sabotāžu, apturēt tiesību aktus, nedot savu piekrišanu, komisija var at, nesniegt savu priekšlikumu, tā var iesūdzēt jaunos nolīgumus tiesā, parlaments var bloķēt tiesību aktus un tam līdzīgi un tā, tā, jo, un tā tālāk tā joprojām. Bet vienošanās ir vajadzīga. Un mums jārod labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Sakiet, lūdzu, vai jums ir jau priekšlikums par, teiksim, kādiem tiesību aktiem, par grozījumu iesniegšanu tam līdzīgi? Vai jums šķiet, ka diskusija vajadzētu turpināties paralēli darbam pie atzinuma un par investīciju politiku? Jā, tā jums šķiet labi. Labi, pārējiem tālāk pie 14. darba kārtības punkta. Tātad ceļā uz jaunu enerģijas stratēģiju Eiropai, laikam no 2011. līdz 2020. gadam. Koordinātori jūlijā nolēma, ka mūsu komiteja nāks klajā ar atzinumu ITRA komitejai, kas ir atbildīgā komiteja par šo jautājumu. ITRA ziņojums, ITRA ziņojums paredzēts pieņemt septembra beigās, un tāpēc mūsu laika grafiks ir ļoti, ļoti saspringts. Mums grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau 2. septembrī, 2012. pa dienu. Tātad tikai pāris dienas palikuši, un par atzinumu projektu mums būs jābalso nākamajā sanāksmē 28. septembrī. Mūsu referents ir Jānis Zahradils no ECR grupas, bet viņš nevarēja šodien ierasties. Un tāpēc došu vārdu Robertam Stērdijam, kas ir arī no šīs pašas politiskās grupas. Viņš ir laipni piekritis šo atzinumu projektu prezentēt referenta vietā. Robert, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Zahradēl kungs nāls nosūtīt visiem savu atvainošanos, viņš nosūtīja man atsevišķas piezīmes un, nu, darīšu visu, kas manos spēkās, lai to attiecīgi arī interpretētu un liktu jums priekšā. Droši vien, ka to nevarēšu darīt tik labi kā referents pats. Mēs apstip, ap, piekrītam komisijas apņemša vēlmē veidot šo kopējo Eiropas enerģētikas tirgu, vienlaicīgi gaidot, ka dalība valsts īstenos arī savus enerģētikas plānus. Pēc tam Zahadilkungs saka, ka jaunā enerģētikas stratēģija 2010. līdz 2020. gadam jābalsta uz ilgspējības principu. Sa, uh, konkurētspējas solidaritātes principiem starp dalību valstīm. Ņemot vērā, kāda ir enerģēti, ar enerģētiku saistītā problemātika šajā laikā, enerģijas resursu diversifikācija, piegādes kanālu diversifikācija un struktūru diversifikācija, kā arī starpsvienojumu veidošana starp dažādu veidu tīkliem, ir galvenais priekšnocījums ilgtermiņa drošībai un ilgtspējamībai energoapgādes jomā lai jāveido sinerģijas starp Eiropas Savienības enerģijas stratēģiju un ārējām attiecībām ar strateģiskiem energopiegādātājiem, lai garantētu Eiropas Savienībai ilgtermiņu piekļuvi izēju materiāliem un enerģijas krājumiem nu, par normālām tirgus cenām. Eiropas komisijai vajadzētu pastiprināt uh, Eiropas Savienībai atbilstīgi drošu noteikumu veidošanu, izmantojot nolīgums, ko tā slēdz. Un vienlaicīgi PTO līmenī tai būtu jāierosina globālu standartu veidošana enerģijas tirniecībai, droši energoresursu nodrošināšanai un jaunu tehnoloģiju veicināšanai. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi stiprināt uh, ārā, tiešās ārvalstu investīcijas Eiropas Savienībā, kas uh, būtu saistītas ar energoresursu stabilitātes veidošanu kaimiņu valstīs caur, personi, caur privātām publiskām partnerattiecībām, caur dažādiem projektiem. Mēs iesniegsim arī grozījumus par šo atzinumu, un šo grozījumu var jums arī nolasīt tieši tāpat kā nolasījumu šo ziņojumu Bet domāju, ka šeit angļu valoda nav tik korekta, kā es to vēlētos, un te būs vēl nedēļas kor korekcijas. Kā tas parādīsies burtiski eh, savā formulē, tas būs acīm ļoti mazliet citādāks. Veicina Eiropas Savienību. Eh, Aicinu komisiju stiprināt solidaritāti šajā 21. gadsimta enerģetikas jautājumā. Ir vajadzīga rīcība, kura pamatā būtu 194. pants. Un eh, tam jānotiek acīm ļoti, ļoti pozitīvā veidā. Es ļoti atvainojos, saka Stardī kungs, par, vēlreiz par to, ka Zakrdil kungs nevarēja būt šeit, un es mē varētu mēģināt atbildēt arī uz jūsu uzdotiem jautājumiem, ja jums tādi būtu. Paldies, Robert, saka priekšsādātājs. Nu, tad sāksim diskusiju. Un pirmais no zaļajiem runātājs Paldies un labdien, priekšsētā kungs. Dažas piezīmes par šo punktu. Un par priekšlikumu tas, kas mani izbrīna, ir tas, ka neatrodu šajā projektā uh, to, kāds būtu šis virziens un konsens Eiropas līmenī. Vai nu stratēģija par izaivielām, vai arī viss tas, kas ir energostratēģija. Mums ir viens mērķis, pirmais - enerģijas uh, ekonomija, efektivitāte un visas Eiropas stratēģijas, uh, kā mm, piekļūt šai enerģijai, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības avotiem. Manuprāt, tas nu, nav īsti pareizi risināts. Tātad kādu pasākumu varētu stiprināt uh, drošību, kādas būtu risinājumi Eiros uh, infrastruktūras uh, līmenī un kā uh, ekonomēt enerģiju. Un tas ir ne tikai izaicinājums enerģijas jomā, bet tas ir izaicinājums rūpniecības jomā attīstot uh, rūpniecības uh, energoefektivitāti Tas ir um, ļoti, ļoti liels uh, potenciāls uh, eksploatācijas ziņā. 230 miljārdu dolāru Ķīna investē uh, tehnoloģijās, kas būtu vidē draudzīgas. 80 miljārdu ASV un tikai 25 miljārdu Eiropas Savienībā. Tātad nu, jāatjauno šis virziens, mm, kas ir vērsts uz energoefektivitāti, Un tādā pašā veidā Eiropas konsens un globāli attiecībā uz atjaunīgiem energo avotiem, nevis kodolenerģiju. Tātad mums ir jānāk par šo konsensu Eiropas līmenī, nevis jāmēģina uh, atkal atgriezties pie uh, tiem sižtiem jautājumiem, kas nav aktuāli. Un es domāju vēl, ka uh, runājot par stratēģiju, tas ir, mm, mēs dodamies tālāk nekā atzīstot subsidiaritāti energo jautājumos. Ir nepieciešama Eiropas investīcija projekti un uh, enerģijas. Uh, bilance ir, at, ir dažāda dažādās valstīs, un atjaunīgā enerģija nosaka to, ka uh, atbilst uh, Eiropas noteikumiem un nav pakļaut tikai katras dalībvalsts atsevišķiem uh, noteikumiem. Jā, nu tā tad varēsiet iesniegt, protams, arī savus grozījumus, saka priekšsādātājs. Jā, jā, uzmanīgi sako jūs teiktajiem. Vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Nu, tad komisijas pārstāvis, tirniecības ģenerāla, ne, enerģetikas ģenerāla direktorāta pārstāvis. Nevarēja būt klāt, kā dzirdējām, bet varbūt, ka šeit ir tirniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis, kam ir ko piebilst. Nē, tācim redzot, nav labi. Jā, es nodošu tālāk Zahradil kungam jūsu teikto, Janek. Es neesmu īsti pārliecināts, kā tad bija šī jūsu nostāja kodolenerģijas jautājumā, bet, nu, jāsaka, kodolenerģija kļūst arvien populārāk atsevišķās valstīs. Dundoši tālāk Zahridilkungam jūs teikto. <laughs> Uh, next point. Nākamais darba kārtības punkts 15. 15. tas pēdējais mūsu darba kārtībā. Bet uh, koordinatoriem, tāpēc gribētu teikt, ka mēs varētu sākt nu, koordinatoru sanāksmi 5 minūtes pēc tam, kad būsim beiguši diskusijas par šo punktu. Vai visi var piekrist man šajā jautājumā? Jā, ļoti labi, lieliski. 15. darba kārtības punkts. Otrā viedokļa apmaiņa par Eiropas Savienības garantijas piešķiršanu Eiropas investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un garantijām projektiem kuras īsteno ārpus Eiropas Savienības. Tātad atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja, nolēmām sagatavot atzinumu par šo jautājumu. Nu, un referents ir Viljams Dārtmus. Lūdzu, jums dod arī vārdu. Paldies, priekšsādātājiem. Atzinums, tad, kad tas ieraudzīs dienas gaismu, ietvers lielākoties manus, nu, informētos viedokļus. Un tāpēc tagad varbūt vienkārši sniegšu jums pāris ievadu vārdus par to, ko domā šajā jautājumā. Nu, varbūt nedaudz atkārtošos un teikšu to pašu, kas notika, ko teicu pirms sešām nedēļām. Ja kāds, kuram atmiņa ir tik laba, ka tas atceras sešu nedēļu atpakaļ, teiktos jau atvainojos iepriekš par to, ka atkārtojos. Es gribu pateikties tiem profesionāļiem, kas EIB pavadīja veltīja savu darbu, strādāja ar mums kopā arī šorīt pat strādāja kopā un sniedz zināmu eh, papildus skaidrību par šiem jautājumiem. Tātad par ko runājam šai saistībā? Runājam par to, ka pastāv zināms ES garantijas no budžeta puses EIB, Eiropas investīcijas bankai, 25 miljonu eiro apmērā. Un šie šis, šis režīms tiks atkal atkārtot apstiprināts um, šī gada oktobrī. Nākamajam gadam tad ir vēl 2 miljardu, 2 miljardu garantija, kas arī jāapstiprina šai pašā laikā, un ar tās palīdzību institūcijas varēs palielināt savu darbu apjomu. Nu, diemžēl ar skumjām man jāsaka, Šlaitrakungs ir jau devies prom, Jo es domāju, ka varbūt. E, jāsaka, viņam droši vien būtu cits viedoklis šai jautājumā. Tātad daļa no mērķiem šo garantiju ietvaros būs veicināt tādus projektus, kas saistīti ar klimatu pārmaiņu apkarošanu. Turklāt tur iekļauta arī vietējās attīstības projekti. Un valstis, kas var saņemt, aiz, tas valsts, kas, kas var saņemt aizdevums, arī ir izvērsts tiek ierosināts to pakļaut arī Laosai, Irākai, Kambodža, Irāku un Islanda. Turklāt grib piebilst, ka aizdevuma izsniegšanas um, pagātne, visi šie dati ir ļoti labi. Ir bijuši tikai divi ne, slikti aizdevumi, neatmaksāti aizdevumi, respektīvi no Argentīnas puses un no Dienvidslāvijas republikas puses. Uh, Argentīna sastapās ar milzīgu ekonomisko krīzi, tāpēc aizdevums netika atņos, un bijušās Dienaslāvijas jautājums bija tā, problēma bija tāda, ka tā vienkārši pārstāja eksistēt. Bet eh, Argentīnas aizdevuma atmaksas tika pār, pārstruktūrēta, eh, dien, bijušās Dienaslāvijas aizdevums savukārt tika sadalīts. starp tām valstīm, kas um, tika izveidotas Dienaslavijai sadaloties. Es tagad nesaukšu tās visas vārdos, liekoties tāpēc, ka daži no šiem, viens no šiem nosakam pilnīgi noteikti ir preturnīgs, kā to ļoti labi zina mūsu grieķu kolēģi. Tā tad varētu būt, ka zaudējumi faktiski tomēr Eiropas investīcija bankai nebūs. Turklāt gribu piebilst, ka EIB ir ļoti labi kapitalizēta banka, respektīvi tā spēja aizdot līdzekļus vairāk, lielākā apmērā, nepieprasot vēl paaugstināt pirmās eh, pakāpes kapitālu. Pirmā līmeņa kapitāla. Vēl viens punkts, kas jāpiemina, ka šie milzīgie skaitļi, ko es pieminēju, ir griesti augšējais līmenis. Tas nav tas mērķa skaitlis. Uh, respektīvi tās prognozes par aizdodamajiem līdzekļiem tomēr ir ievērojami mazāks nekā šie noteiktie griesti. Tātad nevis 25,8 miljardi eiro un tad šie 2 miljardi, kas tika atsevišķi pie 2, 2 miljardi eiro. Banka, protams, izsniedzot aizdevumus, vēlas ievērot nekomerciālās Eiropas Savienības mērķus, uh, un tā, un šīs garantijas līdz ar to tiek paredzēts tieši šādu mērķu sasniegšanai, novēršot papildus risku. Nu, lai dot jums papildus informāciju, papildus summa, kas tiek pieprasīta, ir aptuveni 9% palielinājums. Vēl viens punkts, ko vēlējos minēt, un ko pilnīgi noteikti tikai nedaudz būšu gatavs koriģot, ir tas, ka ir izdarīts būtisks spiediens no Eiropas parlamenta puses, lai EIB piešķir vairāk attīstības aizdevumu. Un šāda veida aizdevumiem attīstības nolūkiem ir jābūt labi pārvaldītiem, un tajos jābūt daudz darbiniekiem. Būtu vajadzīgi vairāk darbinieku, vairāk piekļuves uh, grantiem, lai šos eh, aizdevumus papildinātu. Daudzējādā ziņā tas varētu būt kā tāda atsevišķa funkcija, ko, ko EIB īsteno. Bet ja tas radītu, rada daudz papildus izmaksas, tad tas ir jāņem vērā. Un tad tādā gadījumā EIB uh, ar to jārēķinās. Nu, un ar šo piezīmi tad es arī savu uzstāšanos varētu beigt un tālāk uzklausīt kolēģiem, kas sakāms. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tad uzsāksim diskusijas. Džordžs Kurtašs no Sociālistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Kā es jau sacīju diskusiju pirmajā raundā, Tad EIB līg, e, kon, e, aizdevumi, kas tiek piešķirti ārpus Eiropas Savienības, e, to ir ievērojams skaits, nestoties to, ka Pasaules banka šeit, protams, darbojas aktīvāk, bet tiek finansēta virkne projektu, kas saistīti ar sociālās infrastruktūras attīstību, vīdes infrastruktūru, cīņu pret klimata pārmaiņām ilgspējīgu transportu attīstību un arī mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu. Es domāju, tie ir jāatbalsta, jo tādā veidā mēs veicinām ekonomikas attīstību un cīnāmies pret bezdarbu. Un tieši tā, tā pašā veidā uh, mēs varam veicināt partnerības attīstību starp Eiropas Savienību un šīm valstīm, lai veicinātu ilgspējīgu attīstību tajās, cīnītos pret nabadzību un veidotu tirsniecības apmaiņai labvēlīgus apstākļus. Un, eh, manuprāt, būtiski ir minēt to, ka igadējais eh, izvērtējums par to, cik aizdevumi bijuši efektīvi, uh, Eh, būtu labi, ja šie izvērtējumi būtu caurskatāmāki, lai mēs samazinātu administratīvos šķēršļus. Un es domāju, ka šīs te eh, jaunais lēmums par budžeta garantijām EIB ir ļoti būtisks. Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, paldies, priekšsādētāji! Mm, par to jau tika runāts iepriekšējā sarunu raundā, un tomēr EIB ir piešķirts uh, pilnvar, īpaši pilnvarojums uh, finansēt projekts, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām. Es domāju, te nav īpaša problēma, ja vien mēs nerunājam par finansējumu piešķiršanu garancijām garantijām. Jāsaka, ka kritēriji ir izstrādāti, piemēram, attiecībā uz projektiem, eh, kas ir vērsti uz eh, klimata, cīņu pret klimata pārmaiņām, taču mēs esam saņēmuši ļoti nepilnīgu informāciju, un tā ir nepārliecinoša. Galvenie šķēršļi, eh, piemēram, oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai, nu šeit nav īsti skaidrs, kāds tad ir šis pilnvarojums, cik lielā mērā šeit ir šīs paralēlas un saistība ar uh, klimata pārmaiņām. Un savukārt ir runājumi par projektiem, kuriem var būt eh, negatīva ietekme uz klimata, uh, uz klimatu, uh, piemēram, dabisko oglekļa uztvēršanas avotu iznīcināšana, milzīgi dambi būvēšana tā tālāk un tā tālāk. Komisijas vārdā tagad Stefāns Apērkungs. Diemžēl nav mikrofona runātājiem. Joprojām nav mikrofona, mēs viņu nedzirdam. ir problēmas ar mikrofonu joprojām, tulki nedzird runātāji. Does this work? Ah, okay. <laughs> Yeah. Okay. No, thank you very much. Uh, I don't have. Jā, šķiet, ka tagad viss ir kārtībā. Uh, runātājiem nav daudz, kas piebilstams uh, pie tā, ko sacīja referents, paskaidrojot komisijas priekšlikumu pašreizējais tiesiskais pamats prasa tādu izstrādāt, es vēlētos pasvītrot, ka pašreizējais lēmums paredz eh, spēkā, spēkā eh, esamības beigu datumu 2. oktobri, kas nozīmē, ka bez jauna lēmuma pieņemšanas EIB eh, nevarēs aizdot līdzekļus, izmantojot budžeta garantijas. Un tālāk par klimatu pārmaiņu jautājumu varbūt mans kolēģis varētu paskaidrot cīkāk. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī nevēlētos pārāk daudz piebilst, bet varbūt tikai uzsvērt ļoti svarīgu punktu. EIB šajā jomā, šajā uh, darbības lauciņā darbojas saskaņā ar politisku pilnvarojumu, kas eh, nozīmē to, ko mēs darām, mēs realizējam Eiropas Savienības politiku. Tātad tas ir izējas punkts, ja mēs runājam par kritērijiem, eh, kā noteikt, kas tad ir un kā attiekties pret ar klimatu saistītām investīcijām. Tātad mums ir kritērija un definīcija. Uh, kas definē projektus, kas ir iekļaujami šādos eh, vides, šādā vides projektu klāstā, un mēs šeit neko nevēlamies slēpt, bet es to atzīmēšu, ka jūs atzīmējat, ka trūkst šīs caurskatāmības. Un ne jau bankai ir tas jālem, tas jālem jums un eh, padomēji, eh, jo nepastāv tikai viena uh, politika, ir enerģija ģētikas politika, ir klimata rīcības politika un tā tālāk. Ja projekts attiecas pie energo, attiec uz energodrošību, tad viņi nevar pretendēt uz eh, šo divu miljārdu paketi, eh, bet var pretendēt uz finansējumu no citas paketes. Tātad mums šeit ļoti skaidri ir jānosaka, eh, skaidri jānorāda šie kritēriji, un tad tas būs atbilstoši jūsu prasībām, un tad faktiski mūsu uzdevums ir tikai ieviest, kas tiek eh, izlemts šajā, tātad jūsu līmenī. Paldies! Un noslēdzot šī diskusijas par šo dokumentu, es vēlētos dot Tārknut eh, kungam vārdu. Eh, paldies! Vienkārši protokolam pirms sešām nedēļām es sacīju, ka EIB ir gandrīz uz puses tikpat liela kā Pasaules banka. Daudz sacīk, tas nav svarīgi, bet tas ir svarīgi, jo EIB izvērš ļoti būtiskas operācijas un to, kā tā, to, tas, ko tā dara, tam ir sekas, tam ir ietekme. Un citi šīs komitejas locekļi arī labi zina Es jums pilnībā esmu ar jums viensprātis, ka ir ļoti svarīgi, lai mazie un vidēji uzņēmumi tiktu atbalstīti, lai viņi saņemtu attiecīgu daļu eh, no šī te kredītu pīrāga. Varbūt teikšu to savādāk. Es domāju, ka jānodrošina maziem vidējiem uzņēmiem eh, pilnī, pilna brīva pieeja pie aizdevumiem, ko izsniedz EIB. Runājot par klimatu pārmaiņām, jā, šeit EIB noteikts mandāts, noteikts uzdevums. Tas ir definēts un tas ir noteikts, un parlamentam ir jāizlēm, cik ļoti uh, spēcīgs ir šis aptvērums, cik plašs tas ir. Uh, jāsaka, mani pārsteidza punkts, eh, kas attiec uz energo drošību. Uh, tas ir pilnīgi likumīgs un vēlams eh, mērķis, un tas ir nekomerciāls mērķis. Eh, un dažiem eh, no šiem te aizdevumiem būtu jābūt vērstiem uz energodrošības nodrošināšanu, taču es ar nepacietību gaidu nākamo diskusiju fāzi, jo pagaidām mums pat dokumentu vēl nav. Paldies, tas ir diskusija noslēgums un gribu atgādināt, ka atzinuma projekts tiks izskatīts septembra beigās, 28. vai 29. nākamēnes. Paldies! Un, ja nav vairs citu jautājumu, ko izskatīt, es jums visiem pateicos par sadarbību. Nākamā sanāksme notiks 28. un 29. septembrī un sāksies pulksten deviņos. Kā mēs jau vienojāmies, tad mums e, tālāk notiks e, koordinātoru sanāksmi, tātad piecu minūšu pauzīte, lūgums visus pārējos atstāt e, telpu. Paldies! There's another.